E, Sveicu izklātesošos, darba kārtība ir e, pieņemta. Prieku ziņoju jums, ka mutiskais tūkojums ir pieejams visās mūsu komitejas valodās. Ziņoju, ka šīs dienas sanāksme ir pieejama internetā straumēšanas režīmām. Ceturtais punkts - 31. janvāra sēdes protokola apstiprināšana. Ja iebildumu nav līdz sanāksmes beigām, tad protokols tiek uzskatīts par apstiprinātu. Un mēs turpinām ar piekto punktu. Eiropas Savienības vidas darbības programma līdz 2020. gadam labi dzīvot uz mūsu planētas. Nostra relatrice per parere Daciana Octavia Sarbo è e presente. Referente ir Daciana Sarbu. Un mēs apspriedīsim atzinumu projektu. Vides darbības programmai līdz 2020. gadam. Šī ir jau septītā programma kopš 73. gada. Un atbildīgā komiteja par šo eh, dosie ir vides komiteja. Un mēs sagatavojam Mums ir uzdots sagatavot atzinumu šajā sakarā, tāpēc es arī bez kavēšanās došu vārdu Dacianai un atgādinu, ka rīt 5. martā 2012. beidzas grozījuma iesniegšanas termiņš. Mēs atzinumu pieņemsim eh, komitejā 18. un 19. martā. Savukārt eh, vides komitejā tiks skatīts mm, ziņojums 24. Eh, aprīlī. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu piedāvāt jūsu uzmanībai šo projektu, kas ir saistāms ar priekšsēdētāja minēto tēmatu. Programmā ir iekļauti mērķi kopīgā ietvarā, pārējot uz efektīvu resursu izmantošanu ar samazinātu izmešu apjomu, lai labāk izmantotu dabas resursus, un veicinātu e, sabiedrības labklājību. Šobrīd lauksaimniecība saskars ar dažādiem izaicinājumiem, kā piemēram, taisa skaitā e, pa, vai, lielāks pieaugums pēc e, pārtiks produktiem, globālās sasilšanas sekas un citas problēmas. Saskaņā ar Eiropas vides aģentūru Eh, lauksaimniecība ir atbildīga par 9,5% CO2 izmešu. Tāpat eh, lauksaimniecība un biškopība ir ar nozīmīgu lomu cīņā pret klimata pārmaiņām, un tāpēc ir arī jāseko bioloģiskās daudzveidības eh, saglabāšanai un Eh, ilgtspējīgai lauksaimniecībai. Šajā programmā, runājot par inovācijām un eh, investīcijām lauksaimniecībās, eh, ir runa par nozīmīgu lomu cīņā pret globālo sasilšanu. Lauksaimniecībai Eiropā būs jāražo vairāk ar mazāk resursiem, tāpēc ir jādomā par šo resursu racionālu izmantošanu. Tāpat arī ir uh, E, jācīnās pret pārtikas produktu izšķiešanu. Ir jāņem vērā e, nozīmīgā aputeksnēšanas joma lauksaimniecībā. Mums ir jāpārliecinās, ka tie pesticīdi, kas negatīvi ietekmē biškopību, tiektu aizliegti. Jaunā KLP ir jākompensē piemērotā veidā lauksaimnieki. Tiek piedāvāti trīs pasākumi jaunajā paketē, kas ir apstiprinātā agrī komitejā. Tā ir sējumu e, kultūru e, diversifikācija, kas varētu garantēt to, lai lauksaimniecība būtu noturīgāka. Es gribētu norādīt to, ka noturīgās lauksaimniecības prakses, kā bioloģiskā lauksaimniecība, ir jāveicina daudz vairāk, lai tiktu mazāk ietekmēt apkārtējā vide. Tāpat ir arī skaidras priekšrocības attiecībā uz patērētāju veselību. Bez tam ir jāveicina īsākas pārtiks piegādes ķēdes. Ir jāņem vērā ieguvumi patērētājiem, jo tādā veidā varēs vietējā līmenī ražot augstas kvalitātes pārtiks produktus un arī labāk izmantot vietējo ražotāju potenciālu, kas ir ļoti nozīmīgi Eiropas lauksaimniecībai. Un ar to beigšu savu uzstāšanos. Gribu pateikties visiem par atbalstu un cerīgi raugos uzklausīt e, kolēģu komentārus, kā arī iepazīties ar piedāvātajiem grozījumiem. Paldies, Dačāna! Un mēs pāriesim pie debatēm. Ir pieteikušies trīs runātāji. Vispirms Polsens kundze. Ok. Paldies! Domāju, ka vides programma ir ļoti nozīmīga, ņemot vērā lauksaimniecības un uh, Eh, mežsaimniecības svarīgo lomu, kas mums ir jāskata kā daļa no eh, risinājuma. Es pilnīgi noteikti iesniegšu vairākus grozījumus, apliecinot skaidro sasaikti starp lauksaimniecību un apkārtējo vidi. Ja mēs runājam pār noslēgta loka um, sabiedrība, tad visbūtiskākais cikls, pie kura mums ir jāstrādā, ir pārtikas eh, izaudzēšana uz zemes, no zemes, un pēc tam šīs zemes eh, turpmāka izmantošana. Tas ir vissvarīgākais cikls. Ja mums ir uh, piemērota reciklēšanas sistēma, tad mēs varam mēģināt ķīmiskās vietas no šiem cikliem dabūt ārā. Taču mums ir jāveic vairāk pētījumu Eiropas līmenī, lai mēs varētu nodrošināt to, ka mums ir pilnīgi un dabiski cikli, kādus mēs esam praktiski mūsu dienās um, zaudējuši. Vēl viens būtisks jautājums, par ko es vēlos runāt, par mežsaimniecību ņemot eh, vērā urbanizētu skatienu uz tiem. Mēs zinām, cik nozīmīgi ir mežu uh, loma eh, CO2 uzsūkšanā, bet mēs aizmirstam, ka mežs ir būtisks atjaunīgo resursu avots. Iedomājieties, drīzumā Zeme apdzīvos desmit miljārdu uh, E, cilvēku. Mums būs vajadzīgs par 70% vairāk pārtikas, no kā mēs gatavosim apģērbu. Es e, domāju, ka ir pilnīgi skaidrs tas, ka mežs ir ļoti svarīgs resurss. Un mežs ir daudz vairāk nekā koksni un papīrs. Tāpēc e, līdz balsošanas laikie, laikam, sākumam lūdzu iepazīstieties ar maniem priekšlikumiem, kas, kas attiecas uz ciklu starp pilsētu un laukiem un mežiem kā izēju materiālu avotu. Ne tikai kā kultūras vai dabas vidi, bet arī jautājumi, kas ir nozīmīgs nākotnē. Mums ir vajadzīgs vairāk atjaunīga, netoksiska izēja materiāla, lai mēs varētu ražot visu, eh, kas mums nepieciešams. To, ko mēs iegūstam no naftas, šodien var iegūt arī no mežsaimniecības produktiem. Paldies! Nākošais runātājs klasa. Paldies priekšsēdētājiem! Paldies eh, referentei par sagatavoto ziņojumu. Vides programma attiecas uz lauksaimniecību. Polsēns kundze runāja par pilsētnieku redzējumu. Un mēs varam uzdot jautājumu pretējā virzienā. Un gribētu izteikt nelielu kritiku komisijai, kas ir sagatavojusi šo vidas programmu, jo ir negatīvas konotācijas, par kuru pamatotību es šaubos. Ir ļoti labi piedāvāt mērķus, taču vajadzētu arī norādīt, kā ir iecerēts to sasniegt. Tā ir politikas loma. Un var sev uzdot jautājumu, vai iecerētie ceļi jau ir noteikti tagad, vai varbūt vajadzētu elastīgāk palūkoties uz jautājumu un ieviest korekcijas, ņemot vērā gūto pieredzi. Šeit ir runa par septīto darbības programmu. Mitgliedstaaten, das muss verbessert werden, das sagt die Kommission. Un komisija norāda, ka ir krietni daudz ko dalību valstīs uzlabot. Mēs runājam par likumdošanas ietvaru stiprināšanu, tas ir, e, ir svarīgi, vēl svarīgāk nekā jaunu mērķu nospraušana. Ir arī jāparedz tas, lai mūsu nospraustie mērķi būtu sasniedzami. Tāpat nedrīkst uz lietām skatīties negatīvi un neņemt vērā pozitīvās tendences. Es domāju, ka vajadzētu pārskatīt šī teksta kopīgo toni. Ja visu mēs redzam tumšās krāsās, tad ir jāuzdod sev jautājums, Ko tad Eiropa ir izdarījusi, eh, kas tai ir izdevies eh, pēdējo 20 gadu gaitā? Bet ne jau tādā veidā mēs spēsim aizraut eh, cilvēkus ar vides politiku. Ir arī jautājumi, ko mēs esam spējuši izdarīt, un tāpat jautājumi par teksta ievērošana, piemēram, ūdens direktīva, šeit tā nav Eiropas vaina, bet šeit ir drīzāk jārunā par trūkumiem direktīvas piemērošanā dalībvalstīs. Tāpat ir arī direktīva par augšņu aizsardzību. Komisija bez apstājas pārskata jautājumus, un es gribētu norādīt, ka mums ir vesela rinda dažādu projektu, kas ir paredzēta augsnes aizsardzībai. E, mums ir noteikumi izstrādāt attiecībā uz rūpnieciskiem atkritumiem. Mums ir vesela rinda dažādu tekstu visdažādākajās jomās, kas ir paredzēti augsnes aizsardzībai, pretēji ūdenim un gaisam. Uh, augsnes. E, neplūst, nepārvietojas, un šeit e, dalībvalstis ir pirmajās rindās. Tālāk pārtikas izšķērdēšana ieņem savu vietu ziņojumā, tas ir apsveicami. Es atbalstu sarbu uh, kundzes sacīto ekoloģiskā, ētiskā plānā. Uh, E, ka šeit ir jāmeklē risinājumi. Un ir jāorganizē publiskas debates un koordinēta pieeja, lai varētu nodrošināt pārtikas ķēdes efektivitāti. Un lai varētu uzlabot risinājumu visā ķēdes garumā. Tāpat arī mums būs jāparedz iespēja ražot vairāk, lai nodrošinātu iedzīvotājs ar pārtiku. Jautājums ir par konkrētu ciklu ilgumu pārtikas jomā un par iespējām tos saīsināt. Reģionālā ražošana, reģionālā komercializācija ir jāpiedāvā labvēlīgākā gaismā nekā līdz šim, un mums ir jāuzskata, ka šajā jomā vēl ļoti daudz kas var tikt paveikts. Ja es raugos, kas ir paveikts manā valstī kopš 90. gada, mēs esam samazinājuši CO2 izmešu apjomu par 18% kopš 90. gada lauksaimniecībā, salīdzinām ar 20% e, e, samazinājumu nitru, nitrātu ziņā. Ir veiktas korektīvas darbības, un, manuprāt, mums vajadzētu arī to norādīt ziņojumā. Andrū nākošais. Um, paldies, priekšsēdētāji. Šis ziņojums skata lauksaimniecības izaicinājumus šodien, lai varētu nodrošināt eh, iedzīvotājus ar pārtiku un lai pasargātu ierobežotos dabas resursus. Ir runa par to, ka tiktu ražots vairāk un labāk referentes varbūt kurai es vēlos pateikties, mums norāda, ka lauksaimniecība var būt ar pozitīvu lomu cīņā pret globālo sasilšanu, un es arī šo analīzi atbalstu. Eh, augsne, kā mēs zinām, ir eh, patiesāka, kur var uzglab, eh, uzglabāt oglekli, un augi ir fotosintēzes rezultātā ogliskābo gāzi pārveido. Es mm, piekrītu referents vārdiem, tāpat arī viņi norāda, ka AKLP e, reforma ar mērķi zaļināšanu un atsevišķiem otrā pilāra pasākumiem varētu veicināt e, labvēlīgas prakses apkārtējai ziņai un arī aicina cīnīties pret izšķiešanu. Un, lai gan es piekrītu referents priekšlikumiem, es tomēr uzskatu, ka tie ir nepietiekami un nesasniedz to līmeni, ko parlaments sagatavoja, e, piedāvāja, e, gatavojot KLP reformu. Es gribu ziņāt šeit par Lefola ziņojumu, par klimata sasilšanu un laima e, ziņojumu par KLP pēc 2013. gada. Gribu sacīt, ka lauksaimniecības attīstība, kāda tā notiek pēdējo gadu laikā, nav tādā veidā turpinām. Atsevišķi resursi tiek izsmelti. Ķīmiskās molekulas izmaksā aizvien dārgāk, ūdens izmantošana rada aizvien vairāk problēmu, augšņu kvalitāte pasliktinās un dramatiski krītas bioloģiskā daudzveidība. Mums ir jāmaina nevis atsevišķas prakses, bet pašreizējais ražošanas modelis, un mums būs jāizvēlās. E, tas notiks ar sistēmiskiem pasākumiem, kas ņemtu vērā gan augsnes, gan ā, e, e, gaisa, gan ūdens problēmas, atbalstīs bioloģisko daudzveidību, un šeit būs nepieciešams nopietnas investīcijas agronomijā un, un ekoloģijā ko mēs saucam par lauksaimniecību, kas ir ekoloģiski intensīva. Tas būtu paties paradigmas, paties paradigmas izmaiņa un vairāk balstītos uz dabisku funkcionalitātu un nevis ķīmiskiem, ķīmiskajām piedavām. Un Tas attiec ne tikai uz eh, bioloģisko lauksaimniecību, integrēto lauksaimniecību, bet arī uz to lauksaimniecību, kas atrastos starp konvencionālo un bioloģisko. Tāpat arī mežsaimniecība. Jauno lauksaimniecību priekšrocības ir tas, ka tās ir patiesi noturīgas, apvienojot ekonomisko sniegumu, vides un sociālās intereses ilgā termiņā. KLP reforma, pie kuras mēs strādājam, tai ir jāpalīdz nodrošināt pārēju uz jaunajām lauksaimniecības formām, kas apvienotu minētās prakses. Šī pārēja ir jāuzsāk pakāpeniski, bet eh, tā ir jāsāk jau tagad vēl laiks ir atlicis, un šāda pieeja būtu globāla pieeja augsnes, ūdens, bioloģiskās daudzveidības un e, piesārņojuma mazināšanas problēmām. Šīs jaunās lauksaimniecības e, formas tāpat arī dos iespēju veidot jaunas darba vietas, izmantojot e, atjaunīgās enerģijas, atkritumu pārstrādi, agromateriālu ražošanu un veidot to, ko mēs saucam par zaļo ķīmiju. Šīs Eh, lauksaimniecības formas atbilstu eh, darba programmai. Tāpēc KLP reforma ir nepieciešama dziļumā un tāpēc arī mums ir nepieciešams investēt inovācijās, kā to piedēvā iniciatīva Eiropas partnerībai otrajā inovācijām otrajā pīlārā. Ir jāinvestē pētījumus, lai varētu nodrošināt lielāku Eh, ilgspējību lauksemniekiem un pārskatīt iespējas, kādās tiek iegūtas zināšanas un uzlabot šīs iespējas. Paldies! Erika Elisabeth Kostinger, poi Martin Osling. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzende, äh, un vielen dank. Pils paldies, Kostingens kundze. Kostingers kundze. Paldies pri, äh, referentē par šo ziņojumu. Iepriekšējie runātāji jau pievērsās dažiem pamattematentiem un arī nāca klājā ar kritiku. Tāpat arī kā uzslavēja referents darbu. Pārtiks izmešana, pārtiks atrikumi ir problēma, kas manā skatījumā jārisina, tāpēc ir labi, ka šeit eh, par to ir runa Eiropas līmenī. Es uzskatu, ka ziņojumā izskan visnotaļ negatīvs tons attiecībā uz mežsaimniecību un lauksaimniecību. Es domāju, tā nav pareizā pieeja šīs eh, problēmas skatīšanai. Kā jau sacīja Pausens kundze, lauksaimniecība ir eh, risinājuma daļa, nevis daļa no problēmas. Daudzās dalībvalstīs esam piedzīvojuši iniciatīvas attiecībā uz uh, ekoloģiskām uh, saimniecībām, un tas ir progresīvs solis, taču šajā ziņojumā tas neatainojas, ir arī zaļināšanas pasākums paredzēts pašreizējā kopējā lauksaimniecības politikā. Tas šeit tiek uh, pozitīvi vērtēts, taču vēl būtu jāuzsver, ka tas, ka dažām dalībvalstīm tas ir uzskatāms soli, par soli atpakaļ tādām. Tas attiec tām valstīm, kurās jau daudz ir padarīts ekoloģikas, ekoloģijas jomā. Es domāju, ka stimuli ir labāks risinājums nekā sankcijas. Es uzskatu, ka vides pasākumi lauksaimniecībā tiek īstenot daudz vairāk nekā citā politikas jomā. Cīņa pret klimata izmaiņām, tas ir svarīgi. Es domāju, nav pietiekoši daudz uzmanības pievērstam faktam, ka starptautiskā līmenī nav gana daudz valstu, citu valstu, kas nodarbojas ar siltumnīca efektu izraisošo gāzu izmešiem. Daudz jau ir padarīts, taču jāskatās, kas notiek ārpus Eiropas. Mēs vieni paši šīs problēmas Eiropā neatrisināsim. Runājot par citu aspektu, par tīsniecību, mēs Mm, esam iesaistījušies eh, sarunās ar daudzām valstīm. Es domāju, ka arī ekoloģiju varētu ieviest kā neatņemam sarunu sastāvdaļo. Vēl viena svarīga lieta ir pašreizējais Eiropas Sanības mežnaidniecības stratēģijas pārskats. Es domāju, ka tas nebūtu jākavē ar šo vidas rīcības programmu. Darbam jārisinās vairākās eh, frontēs mēs nedrīkstam pieļaut to, ka darbs risinās paralēli un pēc tam nu, tiek pieņemts lēmums, kas eh, citā jomā īstenoto darbu pilnīgi izsvītro. Svarīgi, lai eh, mežsaimniecības pārvaldība un lauksaimniecība tiktu skatīta pozitīvā gaismā, tā izziņā, ka tas veido labu dzīves telpu. Tas ir svarīgi attiecībā uz ilgspējību. Ir daudz valstis, kurās ar ražošanu nekādu problēmu nav. Patiesībā šajos gadījumos problēma ir pārāk plašs izmantojums un pārāk liela diversifikācija. Tam būtu jātainojas šajā ziņojumā būtu, es būtu gandarīta, tad, ja referenti varētu iekļaut šos ierosinājumus. Paldies. Paldies, Elizabete, saka priekšsēdētāji. Mārtiņš Hoislings un tad Marieta Maginēs. Jā. Un jo pozitīvi. Ir cilvēki, kuri uzrūko um, la, moderno lauksaimniecību kā kaut ko dot labu, bet ir jābūt ar kritisku skatījumu. Lauksaimniecība ir daļa ne tikai no risinājuma, bet arī daļa no problēmas. Un pateicos referentei, kas ir iekļāvusi šos jautājumus savā ziņojumā. Jautājums par uh, olbaltumvielu importu nav ticis pietiekam apspriests, un tas ir nozīmīgs gan Eiropas lauksaimniecībai, gan arī būtiski ir zināt, cik lielu daudzumu mēs importējam. Mēs varam piekrist faktam, ka lauksaimniecība nedrīkst uzlūkot tikai caur e, rozā brillēm, bet ir jāņem vērā arī kritiskie punkti. Tālāk runājot par pārtikas piegādes ķēdes garumu un tā, šī, eh, un tā saīsināšanu. Šajā sakarā, ņemot vērā pēdējos skandālus, ir jādomā par to, kā tad šāds ķēdes garums iet roku rokā ar attiecīgajām piegādes struktūrām. Tālāk pēdējais punkts no manas puses ir pārtiks produktu izšķiešana. Bez mitas tiek runāts, ka lauksaimniecībai ir jāražo vairāk. Jā, bet nerūpnieciskā veidā ir nepieciešama ekoloģiska intensifikācija, kas nozīmē to, ka mums ir jāuzlabo mūsu sniegums un atdeve runājot par noturīgu ražošanu. Un, ja ir daļa no produkcijas, kas nenonāk līdz šķīvjiem, tad ir būtiski uzlabot rezultātu, lai ekonomizētu resursus. Es gribu runāt par vienu jautājumu, kas attiecās uz augšņa aizsardzības vietu Eiropas tiesībās. Kur mēs saskaramies ar zināmu skaitu nacionālas bloķēšanas gadījumu šajā jomā. Nevajadzētu izlikties, ka šī problēma ir nēsoša. Augšņu problēma ir pilnībā ar savu vietu Eiropas ietvaros. Mariet Magīnes, paldies priekšsādātē. Es domāju, ka šis temats ir saistīts ar ziņojumu, kuru gatavos šīs, šī komiteja. Es domāju, ka jānodrošina konsekvences. Man novērojumi par dažiem grozījumiem ir, ir šādi. Uh, Kad mēs svītrojam vārdu intensīva lauksaimniecība un tā vietā ieviešam, ieviešam neilgspējīga lauksaimniecības prakse, tad eh, patiesībā nav īsti kvalificēts, kura sistēma ir laba, kura slikta. Es domāju, valodai šai ziņojumā ir jātaino tas, ka visām mūsu modernām sistēmām ir savu plusu un ir savu mīnusu šai ganētai ir vajadzīgas izmaiņas. Runājot par pārtiks atkritumiem, viss piebils, eh, pie, piekrīt tam, ka eh, tā ir problēma. Hoislinks arī sacīja, ka 15 pro, 50% tiek izmest. Varbūt nelēma ir tā, ka pārtika ir pārāk lēta, un tāpēc cilvēki to met ārā. Par to ir vērts padomāt. Runājot par piegādes ķētēm, es ceru, kāpsā, gaidīsim reakciju no um, pārtikas ķēdes saistībā ar šo zirga gals, gaļas skandālu. Varbūt tās ķēdes padarīs īsākas un drošākas. Piektajā grozīmē runa par, uh, mod, par saimniecību modernizēšanu stimulēšanu Es gribētu sacīt, ka daudz lietas, kas mūs tagad uztrauc laiksaimniecībā, patiesībā ir eh, tās prakses rezultāts, kuras mērķis bija modernizēšana, taču mēs neapzināmies, kā tas ietekmēs mm, pašas saimniecības. Un tad eh, ilgspējības veicināšanas labad ir patiesībā jāiesaista. Uh, lauksaimnieki diskusijās un arī padomdevēji, jo viņi vislabāk zinās nāklājā ar priekšlikumiem, risinājumiem. Tas arī tad būtu jātaino ziņojumā. Vēl viena lieta par eh, šo maksājumu eh, sabiedriskiem labumiem. Es domāju, eh, pārtika būtu jāiekļauj uh, sabiedrības labumu kategorijā. Bieži vien tas tā netiek uzskatīts un neatainojas arī pārtiks cenā, piemēram. Es domāju, šīs attiecības ar patērētājiem un ražotājiem. Septītais grozījums, jā, šāda veida attiecības mēs varētu skatīt, taču vairāk mums būtu jāuztrauc, kur cilvēki un kā viņi iepērk savu pārtiku Es domāju, ka patiesībā patērētāja attiecības ar ražotājiem ir daudz neizteiktāks nekā viņa attiecības ar mazumtirgotājiem. Un tad šie mazumtirgotāji patiesībā varētu piedāvāt risinājums daudzām problēmām, kas izpauž šeit ziņojumā. Paldies! Paldies, Mariets! Saka priekšsēdētājs Peters Jārs, lūdzu. Jā, paldies! Paldies arī referentei! par eh, viņas prezentāciju. Man daudz sakāmā nav. Pirmais komentārs mm, vairāk skar eh, šī ziņojuma toni. Es domāju, ka lauksaimniecība patiesībā ir daļa no risinājuma. Mēs nepanāksim savus mērķus uzbrukot lauksaimniecībā. Mērķis var panākt tikai tad, ja mēs eh, strādājam kopā ar lauksaimniekiem. Es domāju, tas mums atklāti ir jāatzīst. Es eh, esmu no tādas sistēmas, kur vides aizsardzība netika uzskatīta par kaut kādu problēmu. Kopš, 2000, kopš 1970 gadiem daudz kas Vācijā ir mainījies. Uh, Ir daudz uh, visādu vides programmu, kas ir pieejams lauksaimniekiem, tā, tajās viņi var iesaistīties. Otrais komentārs no manas puses. Vides aizsardzībai jābūt aptvarošākai. Uz to nevar raudzīties kaut, kaut kā tādu uh, pasākumu laika pa laikam. Un kā ir, tad, uh, kā būtu, tad, ja jūs ekoloģiski strādāt tikai daļā no savas uh, saimniecības? Tam nebūtu jēgas. Uh, Es domāju, ir svarīgi izmantot lauksaimniecības politiku ekoloģizācija. Tad vēl jautājums ir par eh, cikliem un par eh, ķēdi. Mums šai ziņā jābūt praktiski noskaņotiem. Mēs te nevaram vienkārši mētāties ar eh, ideoloģiskiem lozungiem. Es, protams, neesmu par pārāk plašu proteīnu importu. Mēs zinām, ka daudz uh, lobarības patiesībā nāk no neilgspējīgām lauksaimniecības sistēmām. Proteīna imports uh, bieži nāk no tādiem reģioniem, kur tiek vienkārši uh, iznīcināti lietusmeži. Nu, tad jautājums, vai mēs esam gala gana drošsirdīgi Ir taču arī atkritumos milzīgi daudz proteīnu. Kāpēc mēs to kaut kā nevarētu izmantot? Te ir problēma, ka mums ir vajadzīgi slēgtie, uh, slēgtie cikli, lai mēs neražotu vēl vairāk atkritumu. Tad vēl ir jautājums par investīcijām jaunajās tehnoloģijas. Es domāju, nevajadzētu lauksaimnieku sadalīt divos sektoros - labie lauksaimnieki un sliktie lauksaimnieki. Man liekas, ka īstenība ir kaut kur starp šīm abām galējībām. Runā, runājot par precīzo apsaimniekošanu ieviešot jaunās tehnoloģijas, kur katrs kvadrātmetrs eh, tiek apstrādāts atsevišķi un ka tiek izmantot pesticīdu un mēslojums visilgspējīgākajā veidā. Es domāju, šī ideja ir laba, katrā ziņā tā nāk par labu vidas aizsardzībai. Paldies, paldies! Bene, grazie kolēģi, non ci sono altri iscritti. Paldies, kolēģi, saka De Castro kungs, cits neviens nav pieteicies uzstāties, tad došu vārdu Andrejā Vetori no vides ģenerāla direktorāta komisijā un pēc tam atkal tiks uh, dots vārds referentē. Doktor Vetori, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, ka devāt man iespēju izteikties. Pateicos arī Sērbu kundzei par šīs komitejas uh, atzinumu projektu. Komisijas mērķis ar septīto vides darbības programmu bija izveidot ietvaru šai politikai, lai atainotu kā dažādie pol atšķirīgo politiku aspektu savā starpā ir saistīti un kā tas viss uh, sniedz savu ieguldījumu ne tikai attiecībā uz labāku vidi, bet arī uz labāku dzīvi Eiropas Savienības uh, iedzīvotāji resursu efektīvu izmantošanu un mazo oglekļu izmešu apjoma ekonomika nāk par labu iedzīvotājiem, uzlabo uh, viņiem dzīves apstākļus, veselību un viņi nedzīvo vairs tik bīstamā vidē. Līdz 2020. gadam ir daži prioritāri mērķi, kas ir jā, jāsasniedz, tas jādara ES institūcijām, dalībvalstīm, reģionālajām un paš, uh, varas iestādēm un arī iesaistītās puses, protams, ir ārkārtīgi svarīgas. Programmas struktūra sākas ar analīzi, kāda ir pašreizējā situācija, pamatojas Eiropas vidas aģentūras ziņojumu, tad ir trūkumu analīze attiecībā uz īstenošanu, un tad ir rīcību, prioritāro rīcību uh, noteikšana līdz 2020. gadam. Un tāpēc galvenai uzmanība tiek pievērsta tieši prioritātēm, kas ir jāpanāk. Un e, nav tik daudz runa par priekšlikumu un detalizētām institīvām. Mēs augstu vērtējam atzinumu projektā uh, pārtikas atkritumu pieminēšanu. Mēs, tas mums ir svarīgs punkts komitejā. Mēs strādājam pie projekta šai temata ziņā, un tad ir arī svarīga atsauksme uz ilgspējīgu lauksamniecību šai jomā. Soja mums ir ļoti svarīgs elements, sojas kvalitāte ir svarīga lauksaimniecībai augsne mums ir ļoti svarīga, tūks atvainojas, un tas uh, ir būtisks elements uh, vidas politikai nākotnē. Ja runājot par grozījumiem, mēs varam atbalstīt vairumu no tiem. Trešajā grozījumā mums labāk patiktu uh, pieminēt augsnes organisko sastāvu, nevis augsnes uh, Uh, auglīgumu, jo augsnes auglīgums var arī novest pie uh, piesārņojuma, tad, ja tur ir izmanto daudz plats, plats mēslojums. Piektais grozījums. Mēs uzskatām, ka enerģijas patēriņā efektivitāte nebūtu jāaprobežot tikai attiecībā uz lauksaimniecības iekārtām. Runājot par septīto grozījumu Mēs uzskatām, ka tiešā saikne starp ražotāju un patērētāju var nākt par labu ilgspējīgākai ražošanai un patērēņam. Kā jau daži deputāti pamatot sacīja, tā varētu būt arī nevienīgā iespēja panākt šo mērķu, un tad runājot par pārtiks atkritumiem, piedāvātajā grozījumā 2025. gads ir izvirzīts par tērmiņu, līdz kuriem par pusi jāsamazina pārtikas atkritumi. Es domāju, šim mērķim ir jābūt saskaņojotam ar Eiropas parlamenta termiņu. Šis termiņš tika minēts Salvatore Karone ziņojumā par pārtikas izmeš, izmešanu 2011. gadā, un tur mērķis, eh, mērķa gads, tā termiņš bija 2025. gads. Nevis 2030. kā ir izsludināts tagad. Un tad vēl pēdējais punkts ir par lauksaimniecības subsīdiem. Mēs uzskatām, ka referents piedāvātie, eh, piedāvājums samazinātu lielā mērā subsīdijas. Mūsu skatījumā vides subsīdijas ir skatāms daudz plašākā kontekstā. Mēs te, piemēram, domājam par uzņēmumu automobiļiem, um, par stimuliem, uh, citām jomām, ne tikai lauksaimniecībai, piemēram, atjaunīgai degvielai Liels paldies! Esam uh, gatavi uzklausīt jūsu jautājumus un mm, ceram, ka būs veiksmīgs balsojums nākošajā sanāksmē. Paldies! Paldies, doktor Vitori! Un tagad vārds sākā sarvo kundz, kundzei noslēgu vārdiem. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu pateikties visiem kolēģiem par ieteikumiem, kas uh, man šķiet ļoti nozīmīgi. ton uh, negativist, tocmai de aceea e important. Piekrītu tam, ka mums nevajadzētu skatīt um, lietas negatīvā veidā. Kā jau kolēģi norādīja, ir svarīgi paturēt uh, pozitīvu toni. Tāpat ir būtiski nospraust skaitu skaidrus mērķus. Mums ir vajadzīgs mazāk debašu, bet vairāk konkrētu darbību. Un tās attiektos uz lauksaimniecību, mežsaimniecību, vidas aizsardzību, un šajā sakarā arī būtu jāizvairās no izšķiešanas ir jādomā par atbalstu mazajiem ražotājiem, jo daudzas problēmas bieži vien ir novērojams gadījumos, kad ir liela ražotāji. Es pieņēmu zināšanai kolēģi paustos priekšlikumus un esmu gatava un visu rīcībā, lai apspriestu tos un ceru, ka varēsim prezentēt priekšlikumu, kas apmierina visus. Paldies, dārgie kolēģi, paldies! Esam pabeiguši skatīt šo darba kārtības punktu un pāriem pie nākamā kas, punkta, kas ir sastais 2011. gada pārskats par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību. Un mēs runāsim par Vojcehovskam kungam atzinumu cīņai pret eh, krāpšanu, un mēs uzklausīsim eh, arī viedokli šajā sakarā. Kompetentā komiteja ir budžeta kontrolas komiteja, un eh, mums ir arī ziņojums par rezultātiem 2011. gadā. E, Tika ziņots par 1230 neregularitātēm, kas izrādījās krāpniecisks, kas nozīmē samazinājums šajā jomā ir 35% salīdzinājumā ar 2010. gadu. Bet tagad Jānušu dodu tev vārdu. Paldies priekšsēdētājiem! tego e, sprawozdania, które dotyczy. Es skatīju to daļu no šī ziņojuma, kas attiecas uz neprecīzu finansējumu izmantošanu lauksaimniecībā, jo šeit ir norādīts, ka 2011. gadā no visu neregularitāšu skaita E, kas e, kopā ir vairāk nekā 2000 par krāpnieciskiem ir uzskatāms mazāk e, no tiem E, tomēr finansiālā ietekme ir pieaugusi līdz 77 miljoniem salīdzinājumā ar 69 iepriekšējā gadā. Un savā ziņojumā gribu runāt par šādām problēmām, konkrēti par to, ka komisija norādīja to, ka informācija, kas tiek saņemta no dalībvalstīm, varētu nebūt pilnībā uzticama, un arī to norādīja Eiropas komisija, norādot, ka vairākās dalībvalstīs pārkāpumu skaits ir ļoti zems. Kas varētu norādīt to, ka viena un tā pati situācija varētu tikt e, traktēta atšķirīgi dažādās e, dalībvalstīs, kur vienā valstī tā, e, tas pats notikums var tikt uzskatīts kā neatbilstība un citā nē. Tāpēc ir būtiski veidot atskaitu kvalitātes sistēmu ar vienotu praksi dalībvalstīs. Runājot par kvalifikāciju, klasificēšanu un apziņošanu. Lai varētu rēģēt un apkarot eh, nākotnes pārkāpumu un neregulāritāšu gadījumu, mums ir jāizmanto ne tikai statistiski pasākumi, bet arī jādomā par mehānismiem un struktūrām, it īpaši runājot par vismagākajiem pārkāpumiem. Kopumā uzlūkojot šos eh, pārkāpumus, mēs balstāmies eh, savos secinājumos uz statistikas datiem, un varbūt man vajadzētu citēt Juliana Tuvima polijas dzēnieka vārdiem, kura Viņš norāda, ka ir trīs veidu meli - vienkāršie meli, zvērinātie meli un vislielākie meli ir statistika. Un tāpēc dažkārt, kad mēs eh, redzam statistikas datus, tad tie vienkārši sagrozis eh, skatījumu situāciju. Nevajadzētu tā paļauties uz statistiskiem um, spriedumiem, izvērtējot kādu situāciju. Eiropas komisija būtu jādomā arī kvalitatīvā ziņā. Pretējā gadījumā mēs pārāk daudz vis nezinām par esošo situāciju un mēs nezinām, kāda tad tā ir, un varbūt vajadzētu skatīties tālāk nekā plika statistika. To es arī gribu norādīt savā, savā ziņojumā. Un, uh, Tagad eh, būtiskākie elementi manā ziņojumā. Pirmkārt, eh, uzticības trūkums datiem, ko ir iesniegušas dalība valstis, jo iespējams piemērotie kritēriji ir bijuši atšķirīgi, un otrkārt, statistiskā pieeja un analīze nav pietiekama. Mums ir jāskat jautājumi dziļāk. Paldies! Bēg. Paldies! vicepriekšsēdētāja kungs Jāra kungs ir lūdzis vārdu. Jā, paldies, īsa piezīme no manas puses. Pirmkārt, paldies referentam. Kurš sacīja, manuprāt, svarīgu lietu, ka ja nav vienotas definīcijas krāpnieciskai darbībai um, visās dalībvalstīs, ja nav skaidrs, ko izziņot par pārkāpumu, vai nē, tad ir vienkārši jāizmirst visa šī statistika, jo pastāv konkurence starp dalībvalstīm mazāk tu Eh, ziņos par krāp, eh, krāpnieciskiem gadījumiem, pārkāpumiem, jo labāk būs. Tāpēc mums ir jādomā par, jādomā par šo ziņošanu, par pārkāpumiem un visu pārējo. Tas ir visbūtiskākais. Viss pārējais ir sekas pēc tam ir tie, kur ziņo par pārkāpumiem, citi neziņo, citi tos izmeklē, citi nē, citi saka, bija statistika, lūk, par to nevarēja runāt, un e, citi mēģina denonsēt minimāli, un kopumā es e, atbalstu referentu citu, un lūdzu komisijai, ja šāda statistika ir, tad lai tā tik būtu salīdzināma, uztica, uzticama un precīza. Pretējā gadījumā tie ir kā domu mākoņi un pie mums vienīgā statistika ir to, ko esam sagatavojuši paši. Ir vajadzīgs, eh, vajadzīgs skaidra definīcija. Citādi tas nevar darboties. Jāra kungs, kolēģi, nav ne, ir Makgīnes kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jautājums, kas man tiešām uztrauc, ir ceturtais punkts. Referencācija ka gadījumi, kas tiek uzskatīti par kāp, kāpnieciskiem vienā dalību valstī, tiek uzskatīti par legāliem citā. Es gribētu zināt, vai jums ir kādi piemēri pieejami, jo manā skatījumā tas liekas visnotaļ neiespējami. Tāpēc mums nepieciešams ziņojums par šo pāntu pašu par sevi. Uh, par šo punktu pašu par sevi, vai jums ir kādi piemēri, ar kuriem varat padalīties? Jo, ja tiešām tā ir, tad mums ir uh, nepieciešama plašāka informācija. Nevar tā būt, ka vienā dalība valstī kaut kas ir uzskatāms par krāpniecības pasākumu un citā tas ir pilnīgi legāli. Paldies! Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Kāpēc uh, Santas uh, kungs? Es arī vēlētos pateikties uh, referentam, manuprāt, viņš ir pie, pieskāries dažiem eh, ļoti svarīgiem jautājumiem. Arī vēlos eh, pievienoties iepriekšējiem runātājiem Jārkungam attiecībā uz statistikas datiem. Kiplis eh, kungs definēja statistiku kā precīzas melošanas mākslu. Līdz ar to mums nevajadzētu vienkārši e, skatīties uz statistikas analīzi, tomēr šis ziņojums mums palīdz saprast, kāpēc mēs vēlamies e, vienkāršu KLP, jo, jo, jo vairāk e, ir birokrātijas, jo sarežģītāk ir noteikti e, neatbilstības. Citi kolēģi par to ir e, izteikušies, e, tu skaitā arī Magineses kundze. Kā var būt eh, tik lielas atšķirības eh, dažādās eh, Eiropas Savienības dalībvalstīs? Tiešām vēlētos uzklausīt komisiju un referenta kungu attiecībā uz šiem savādajām kritēriju atšķirībām dalībvalstīs. Attiecībā uz identifikāciju kontroli un sankcijām par krāpšanu. Paldies, teikt Mākintārs kundze. Paldies, priekšstādā kungs! No sākuma es vēlos pateikties eh, Vačakovska kungam, referentam, par viņa darbu. Tik tiešām tas ir ļoti svarīgi, ka mūsu rīcībā ir skaidra eh, bilde par situāciju Eiropas Savienībā. Es eh, domāju, ka viņa statistikas uh, definīcija ir pareiza, jo arī apvienotajā karalistē tiek izmantot līdzīgs sistēma par maziem maliem, lieliem maliem un statistiku, ka ir pastāv šādi trīs līmeņi. Es piedalos arī organizētās noziedzības komitejas darbā, un es domāju, ka kā parlaments mēs aizvien vairāk, aizvien veiksmīgāk risinām organizētās noziedzības problēmas un krāpšanas problēmu visā Eiropas Savienībā. Un, protams, ka KLP ir liela daļa no Eiropas Savienības budžeta, līdz ar to ir ļoti svarīgi, e, ka mēs uz to koncentrējamies. Vēlos arī atbalstīt e, to, ko teica iepriekšējā runātāja, tādā ziņā, ka, lai monitorings būtu konsekventāks un vienkāršāks, mums ir nepieciešama vienkāršotāka KLP, mums ir nepieciešama vienkāršāki nosacījumi, lai tos varētu konsekventi ievērot visā Eiropas Savienībā pastāv tendence visu sarežģīt. Es domāju, ka tas arī noveda pie tā, ka dažādās valstīs ir šīs atšķirības statistikas datos. Līdz ar to es eh, tiešām vēlētos redzēt, ka notiek šāda vienkāršošanas pasākuma, lai uh, pastāvētu konsekvence Eiropas Savienības ietvaros, bet, eh, ietvaros, bet jebkurā gadījumā paldies referentam par veikto darbu. Paldies, eh, kolēģi! Tagad eh, varam dot vārdu komisijas pārstāvjiem. Vādar Felskungam no Olaf un Pīters Bērā no Lauksainiecības ģenerāla direktorāta. Lūdzu. Vārds komisijas pārstāvjiem. Komisija konsultē savā starpā. Lūdzu. Uh, good afternoon. Thank you for. Labdien! Paldies, ka devāt man vārdu. No sākuma vēlos pateikties referentam par šo ziņojumu. Dažas piezīmes no mūsu puses. Mans vārds ir Berts Vārdenpelsts, es esmu atbildīgs eh, par lauksaimniecības eh, statistikas eh, datu analīzi. Es arī veicu pats šo analīzi un es esmu atbildīgs par statistiku, kā daži cilvēki šeit to aprakstīja, kas statistika ir pasaules vislielākie meli. Rēģējot uz komentāriem. Pirmkārt, mēs eh, lūdzām dalībvalstīm kla eh, klasificēt eh, neatbilstības, un mēs to skatām tā. Ir neatbilstības, un šo neregularitāšu apkopojumā ir arī vieta kaut kādām aizdomām par krāpšanu tie ir e, gadījumi, e, kad tur ir nodoms, e, tur ir no, tiešām apzināts nodoms veikt šādu neregularitāti, neatbilstību. Un pēc tam tiek noteikts, vai tā ir krāpšana un par to nosaka tiesa. Tātad šajā, šeit ir trīs fāzes, tiek noteikts, ka tur ir neregularitāte, tad tiek noteikts, vai tas ir ar nodomu, un tad sakot, var sakot arī tiesas spriedums. Mēs spriedām ar dalībvalstīm par to dažādās sanāksmēs, un viena no sanāksmēm bija apusējās palīdzības sanāksmēm Un, lai sniegtu piemēru, par ko mēs tur runājām, piemēram, tur bija temats, eh, kas ir ceturtajā punktā minēts. Tur bija, um, tika, tika lūgti piemēri, es varu jums garantēt, ka mēs iepriekšējā sanāksmē tad, tad, um, apusējās palīdzības sanāksmē par to spriedām. Un mēs arī uh, runājām par šo jautājumu. Sakot, ka dalībvalstīs eh, tas ir likumīgi, citās nē, tomēr tā nav. Eh, paziņojums bija tāds, ka lauksaimniecības sektora subsidēšana un visi procesa finansēšana balstās uz Eiropas Savienības tiesību aktiem. Uh, Un līdz ar to ir arī jāpiemēro Eiropas Savienības noteiktie nosacījumi, eh, kas nosaka to, ka tiek piemēroti vien tie paši eh, tiesību akti, lai ziņotu par neatbilstībām un pārkāpumiem. Tā nevar būt kā viena dalībvalsts eh, to kādu pārkāpumu uzskata par legālu, bet citi par nelegālu. Tā tas nav. Mums arī nav šādu piemēru. Ja jums ir šādi piemēri, tad es tiešām būšu pārsteigts. Tomēr dažkārt eh, dalībvalstis eh, vilcinās eh, ziņot par šīm neatbilstībām, kas jau tiek tad, klasificētas kā krāpšana, tāpēc, ka viņi nevēlas apdraudēt noritošo izmeklēšanu. Tā dažkārt notiek. Un ir svarīgi pieminēt arī to, ka šis statistikas pielikums ir ļoti māza daļa no veiktā darba Nav tā, ka mēs tikai radām statistikas datus, mēs darām daudz vairāk. Galvenokārt mēs, mums ir jāizstrādā mūsu ziņojumi ļoti īsā laikā. Termiņš, lai ziņot par neatbilstībām, ir 28. februārs. Un tad ir jāizstrādā visi statistikas dati, mums ir arī ļoti ierobežots tā telpa, lai visu iekļautu ziņojumā. Tas nenozīmē, ka mēs neveicam nekādu tālāku analīzi. Mēs to darām vēl vairāk, jo tomēr ziņojumā ir uh, eh, publicēts tie pamata eh, dati. Un, ja mēs darām ko vairāk par šīm pamatanalīzēm, tad es saku, jā, tomēr ziņojums eh, tiešām nav īstā vieta, kur uh, prezentēt visus mūsu izstrādātos produktus. Svarīgi arī pieminēt, ka divu lietu uh, ietekme, kas ir minēts pirmajā punktā, attiecās uz uh, diviem izmeklēšanas gadījumiem, uz izmeklēšanu, kas sākās 2003. gadā. Un kad eh, tika ziņots par šīm lietām 11. gadā, jo tad, tad eh, tur risinājās izmeklēšana, kur dalībvalsts nevēlējās apdraudēt. Ja eh, tad par to tika ziņots 2011. Eh, gadā, tad ir skaidrs, ka šīm divām lietām bija ļoti liela ietekme. Tās vajadzētu uh, izslēgt no kopējiem skaitļiem, lai mēs varētu, uh, mums būtu labāks priekšstats par notiekošo. Šīs dalībvalstis uh, bija Francija, kā tu var atrast parindēs, tur bija gadījums arī Nīderlandē. Uh, Un šogad, 2012. Eh, gadā, par tām tika eh, ziņots. Tas ir skaidrs, ka 2012. gadā atkal ir eh, tātad sekas šīm pašām lietām. Varbūt jūs kaut ko vēlties teikt par šiem vienkāršošanas procesiem. Paldies! Mēs mūsu ģenerāldirekcijā vairāk atbildam par to, vai nacionālās lemēja iestādes pietiekami cīnās pret eh, pārkāpumiem, un mēs mēģinām sekot tam, vai summu atgūšana no nacionālo administrāciju puses notiek pienācīgā veidā. Kā jūs priekšsēdētāji jūs sacījāt, runājot pār uh, Eh, summu atgūšanu. Situācija uzlabojas, un KLP esot eh, dalītā pārvaldībā, tomēr šī atgūšana lielā mērā ir atkarīga no nacionālajām tiesībām un juridiskajām sistēmām. Tomēr nu, periodam no 14. līdz 20. gadam komisija ir piedāvājusi tālajošākus pasākumus, precizējot nepienākošos maksājumu saņemšanu atgūšanu, kā arī e, noteikumu 50-50, kas nozīmē e, puse no summām, kas nav atgūtas no e, valsts puses, tiek uzdotas, um, uzliktas valsts budžetam un nākotnē šīs summas paliek uz valsts budžeta simtprocentīgi, lai varētu pilnībā pasargāt Eiropas Savienības budžetu no neatgūšanas riska, kā arī izdarīt spiedienu uz nacionālajām administrācijām, lai tās saprātīgos termiņos šo atgūšanu īstenot. Un tas no manas puses viss priekšsēdētāji. Grāci. Paldies, paldies, runātāģiem. Jā, ne, mikrofons. Un Tagad vārds eh, referentam Vojčehovskim. Pēc tam mēs pāriesim pie nākošā punkta. Paldies, eh, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties visiem kolēģiem par viņu sacīto ieteikumiem eh, šīs atzinuma projekta sakarā. Gribu pateikties Magines skundzei par piezīmi 4. punktu sakarā, par faktu, ka kritēriji var būt atšķirīgi Eh, krāpniecības klasificēšanai. Šeit man nav konkrētu padziļinātu zināšanu, bet es balstījos uz budžeta kontrolas eh, komitejas eh, ziņojumu, kur referents pauž nostāju, ka viņš ir nobažījies par ļoti zemo krāpšanas gadījumu, pa ko ziņo Francija, Vācija, Spānija, apvienotā karaliste. Statistiski runājot, šķistu, ka situācija nav gluži skaidra, jo vairāki pārkāpumu gadījumu paliktu proporcionāli um, fermeru skaitam un zemniecības skaitam. Budžeta komiteja atbildēja šajā sakarā, ka un um, es negribētu nosaukt kādas īpašas prasības īpa, konkrētas dalībvalsts ziņā, bet varētu būt, ka šeit kaut kas tomēr slēpjas. Tālāk eh, komisija tikko mums sacīja, sacītais norāda to, ka varbūt vajadzētu veltīt vairāk laika šiem jautājumiem. Mums detalizēti būtu jāskata tas veids, kā krāpšana un pārkāpumi tiek klasificēti. Man ir zinām pieredze, kas ir iegūta manā valstī Polijā, un varu sacīt to, ka Polijas lēmēķiestādes ir daudz vairāk iesaistījušās šādu gadījumu izmeklēšanā. 8000 gadījumu ir nosūtīti atbildīgajām lēmēju iestādēm, un tikai daži no tiem ir izrādījušies par krāpšanas gadījumiem, bet lielākā daļa gadījumu, kur situācijās bija tādas, ka lauksaimnieki balstītos uz novecojušiem ģeoloģiskiem datiem un pašreizējās eh, kartes vairs neatbilda vecajiem datiem. Tātad tas vairs nevarēja būt apzinātas krāpšanas gadījums. Bet aģentūra, kas ir atbildīga par šiem jautājumiem, bija varbūt pārcentusies. Um, Eh, apkarojot šādus pārkāpumus it kā. Es nezinu, vai citās dalība valstīs ir līdzīga pieeja, bet domāju, ka tā varētu būt. Un eh, pieeja vajadzētu būt eh, viendabīgākai. Ja kāds ar nodomu veids pārkāpumu, tad tas ir jā, jāpakļauj vajāšanai, bet tas, kurš ir bez nodoma, ir kaut kādu apstākļu dēļ pie vai vispārīgas kļūdas dēļ pie, pie, pieļāvis uh, kādu nepilnību, tad to nevajadzētu uzskatīt par pārkāpumu. Manuprāt, šīs jautājums būtu jāskata detalizētākam. Un mans atzinums varētu būt ievads šīm jautājumam, un iespējams, ka mēs to varētu skatīt nākotnē, jo tik tiešām varētu pastāvēt atšķirības starp dalībvalstīm, un statistikas dati neatspūguļo pašreizējo situāciju. Paldies! Paldies! Un uh, Tagad darba kārtībās nākošais punkts ir degvielas kvalitātes direktīvas un atjaunojumu energoresursu direktīvas grozīšana. Ref atzinums ir Bela Glatfelders, atbildīgā vides komiteja šajā gadījumā Un šeit ir runa par pāreju uz bioloģiskajām degvielām, tādējādi samazinot e, ciltumnīca efekta gāzu apjomu. Mēs runājam šeit par otrās paudzes bioloģisko e, degvielu un mērķi līdz 2020. gadam. E, attiecīgo biodegvielas procenta izmantošanu. Tas attiecas uz zemes uh, platību arī izmantošanu. Glātfelder kungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms vairākiem gadiem šī komiteja un jo īpaši jūsu priekšstecis lauksaimniecības komitejas priekšsēdētājs Nils Pērišs eh, ļoti atbalstīja eh, tiesību akta izveidi bioloģiskai degvielai. Un to laika bija zināms pavisam skaidri, un arī priekšstādātājs to laik to uzsver, ka te nav runa tikai par vidas aizsardzību vai par eh, siltumnīca efektu izraisušo gāzu emisiju samazināšanu, bet tas ir saistīts ar lauksainiecības tirgu stabilitāti. Jo būtībā šī biodegvielas pakotne pirms tā ieraudzīja dienas gaismu Eh, bija eh, aizstāta ar īpašiem pasākumiem, un tie vien brīd vienkārši tika pārtraukti, un tad viens risinājums bija veidot biodegvielu, un tas arī tika pieminēts tad, kad tika pieņemts lēmums toreiz par biodegvielu ražošanu energodrošības eh, arguments tika uzsvērt minēts. Eiropai bija nepieciešamas kļūt neatkarīgai no globālā enerģijas tirgus, un tai bija jāspēj pašai uh, ražot savu enerģiju Eiropas ietvaros. Toreiz es biju skeptiski noskaņots, un man bija nopietnas bažas, nopietnas šaubas par šo institīvu, taču komisija nāca klajā ar iespējīgiem argumentiem, par eh, šādām regulām, un beig beigās es šos argumentus pieņēmu un atbalstīju šo pasākumu īsenošanu. Taču tagad secinu to, ka komisija ir zaudējusi daļu no savas pārliecības, un šī nedrošība atainojas arī nesen iesniegtajā priekšlikumā. negatīvas sekas, kas manā valstī Ungārijā ir uh, piedzīvot tā, ka īrijas uh, investors bija paredzējis veidot uh, biodegvielas ražotni, un no Eiropas komisijas viņam bija apliecinājums, ka tiesība akti nemainīsies, taču šis tiesība akts tika piedāvāts, un līdz ar to bankas nolēma viņa projektu vairs neatbalstīt, un šim investoram ir milzīgi zaudējumi un šķiet, ka šī nestabilā situācija vēl ilgi turpināsies. 2017. gadā būs nākošā pārskatīšana, un tad komisijai būs pilnvars radīt vēl vairāk tiesību aktu ar daudzieto aktu palīdzību, un tie visticamāk vēl um, vairāk novainās uh, regulu par biodegvienu. Es domāju, kā tas arī lielā mērā ietekmē biodegvielas ražošanu Eiropā. Lielā mērā samazinājās Eiropas um, atkarība no proteīnu kultūrām lobarībai. Ja proteīns nāktu no, no um, no lauksaimniecības, ja tas aizstātu 200 tūkstošu hektāru, kas tiek izmantot citās jomās. Mēs varētu samazināt Eiropas atkarību no proteīna ražošanas citur. Jaunas tehnoloģijas eh, tika ieviestas arī pētniecības jomā tika panākts eh, progress, un eh, tas izklausās pēc, pēc solījumiem otrās paudzes biodegvielai. Un man šķiet, ka grozījums, eh, grozījums šajā tiesība aktā apdraudētu šos piedāvājums. Pašais likums pamatojas uz dažiem pieņēmumiem, kas ir tīri spekulatīvi. Īpaši tas attiec uz noteikumiem par netiešu zemes izmantojuma maiņu Eh, starptautiskā līmenī debatēs eh, šo ideju nevarētu aizsargāt, aizstāvēt, jo pat Eiropas Savienībā ir bažas par šiem argumentiem. Un nav arī starptautiski pieņemtu standārtu, pamatoties uz kuriem šādi tirzniecība ierobežojuši pasākumi būtu jāievieš tāpēc man uztrauc šie priekšlikumi. Vēl ir arī dažas pozitīvas gaidas attiecībā uz otrās paudzes biodegvielas izstrādi. Manā skatījumā šīs gaidas nepiepildīsies. ANO mm, pārtīks organizācija FAO ir nākus klajā ar pētījumu un tajā iekļautās prognozes. Uh, paredz to, ka šajā dekādē otrās paudzes biodegviela nekļūs par eh, īstenību. Un mums taču starptautiskā līmenī ir tikai viens uzņēmums, kas strādā pie šādas degvielas izstrādes. Ja šī degviela uh, tiešām ieraudzīs uh, dienas gaismu, tad sociālās izmaksas būs milzīgas. Otrās paudzes biodegvielas sakarā 10% mērķis mm, nebūs sasniegts. Un izējas materiāli, ko izmanto, lai ražotu otrās paudzes biodegvielu, ir šodien ļoti viegli izmantojami. Piemēram, no kūtsmēsliem bioloģisko degvielu var izmantot, var ražot un arī var izmantot mēslis apkurei. Un mēslojuma izmantošana degvielai nebūs īpaši efektīva, ja to var izmantot citādi. Mēs, piemēram, varētu runāt par blakus produktiem. Uh, Mm, no lauksaimnieciskās darbības, piemēram, varētu runāt par salmiem vai citiem organiskiem materiāliem. Tie ir izmantojami apkurei. Man arī, manās mājās ir uh, krāsnes, kas izmanto koka paletes, un efektivitāte šai gadījumā ir 95%. Ja šo materiālu izmantot biodegvielas, ražošanai, te efektivitāte būs daudz mazāka. Tā tad e, te ir nopietnas, nopietns jautājums saistībā ar efektivitāti, palielinātos cenas un līdz ar to Uh, izmaksas būtu jāsadz vai nu patērētājiem, vai nodokļu maksātājiem. Un par to ir vērts padomāt. Vēl arī nedrīkstam aizmirst, to, ka dažādos Eiropas reģionos no enerģetikas viedokļa pietrūkst biomasas saskaņā ar atjaunīgās enerģijas direktīvu dalībvalstis ir iesnieguši savus attiecīgos rīcības plāns, un šie nacionāli rīcības plāni paredz, ka līdz 2020. gadam 50% no atjaunīgās enerģijas būtu jānāk no biomasas Eiropas Savienībā, taču nav pietiekoši biomasa apjoms, lai to varētu panākt. Tāpēc būtu par 50% jāpalielina biomasas izmantojums, lai panāktu sasniegt šo 20% mērķi Eiropas Savienības līmenī. Un tad, ja jūs ņemat vērā arī to faktu, ka no tā paša materiāla var uh, Uh, izmantot atšķirīgas iespējas. Ja no biomasas uh, otrās paudzes biodegvielu var uh, ražot mazāk efektīvi kā citiem mērķiem, tad, tad arī tie mērķi netiks sasniegt. Nevar pa cerēt, ka pāris izmantu tiks izveidots vesels mešs, kur šodien vispār nekā nav. šī nu, nozara pēdējo gadu laikā ir spērus nopietnas soļus uz priekšu un ir jāuztur šī sektora stabilitāte. Mums ir eh, jāņem vērā, ka energodrošība eh, var sniegt savu ieguldījumu atkarības eh, no proteīna importa samazināšanā. jāņem vērā starptautiski pieņemamas liecības. Biomasa ir jāizmanto efektīvā veidā. Es tiešām iestājos par atjaunīgās enerģijas avotu virzīšanu progresīvā veidā. Es esmu Ungārijas atjaunīgās enerģijas enerģijas avotu asociācijas priekšstādātājs, man ir eh, saules panelis mājās, man ir uh, automobils, kas darbojas, uh, kuram ir hibrīdzinējs. Es domāju, ka progress būs panāks ar elektroniskiem automobiļiem. Tas gan nav saistīts ar lauksanies, ja taču gribēju arī ar šo aspektu. Paldies. Bene, grazie, grazie. Paldies, saka Kastro kungs, paldies mūsu referentam Glatfeldera kungam. Un nākošais runātājs ir Kalinovski kungs un tad Klāsas kundze. Bardzo, panie przewodniczy. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos sacīt, ka Eiropas komisijas priekšlikuma īstenošanai būs ļoti negatīvas sekas ne tikai biokomponentu ražotājiem, bet arī visai ražotāja ķēdei sākot no lauksaimniecības nozars. Eiropas komisija ierosina mums paredzēt īpašus emisijas faktors Eiropas lauksaimniekiem, un tas ir saistīts ar to, kas norisinās eh, Latvijā-Amerikā un Āzijā. Taču šis priekšlikums nav īsti labi pārdomāts. Ierosinātie risinājumi ne tikai mm, neuzlabos pašreizējo situāciju, bet arī uzliks papildus loku Eiropas lauksaimniekiem un padarīs tos vēl mazāk konkurētspējīgus. Tas fakts, ka rapšu stādījuma Eiropas Savienībā ir samazinājušies pēdējo gadu laikā Eiropas Savienībā, liecina par to, ka pastāv liela konkurence no sojas ražotāju puses. Eiropas komisijas ierosinājums tikai palielinās sojas komponentu uh, importu lau, uh, lobarībai. Protams, tas attiec uz ģenetiski modificētiem produktiem. Un tas arī saistīts ar situāciju Dienvidu Amerikā. Es gribētu atgādināt, ka rāpšu ražošana Eiropas Savienībā aizstāja uh, cukurbiešu ražošanu. Šķiet, ka Eiropas komisija vēlētos tā vietā, lai stimulētu lauksaimniecību, to piespiedu kārtā virzīt. Degvielas eh, industrija Eiropas Savienība ir ļoti svarīga. Iespējams, ka mums Eiropas Savienība ir pārāk daudz darba vietu. Bio eh, degviela ir nodrošinājusi investīcijas 30 miljardu eiro apjomā trīs gadu laikā. Un šie ražotāji tagad maksā uh, savu daļu Un tikai pēc daudziem gadiem viņu uzņēmumi kļūs uh, ienesīgi. Un šis priekšlikums minimāli ietekmēs tirzniecību ar biodegvielu. Tas tikai palielinās ražošanu Amerikā. Un es uzskatu, ka Eiropas komisijas priekšlikums ir pāragars un tas nav īsti nepieciešams. Un ja mēs vēlamies doties šajā virzienā, tad ļoti kārtīgi ir jāpārskata. Uh, Paldies, Kalinovska kungs. Tagad klāsas kundze lūdzu. Un tad Brita Raimers. Komisija ir ierosinājusi mainīt uh, savu priekšlikumu. Nav nekādu šaubu par to ka lauksaimniecības nozars galvenais mērķis ir ražot veselīgu pārtiku. Par to mēs visi iestājāmies. Par, par eh, laiku, tā, pirms vairāk kā desmit gadiem mēs visi iestājāmies par eh, enerģijas kokteili, mēs bijām entuziastiski noskaņoti par eh, enerģijas avotu kultūru ražošanu. pagātnē dzīvnieki tika izmantoti transportam, tas nav nekāds jaunums. Tagad mēs eh, vienojamies par 10% skaidri. Jā, lauksaimniecības nozare ir tirgus, tad tas eh, tam arī ražo, viss darbojās labi, eh, investori piedāvāja savu finansējumu, un tad pēkšņi mums bija jāvirzās prom no degvielas ražošanas, radās jautājums, šaubas, un tagad rodas jautājums, vai uh, ražojumiem būtu jānonāk uh, eh, uzpildu stācijās vai arī uz patērētāju galvu, tātad vai ražosim degvielu vai pārtiku. Komisijas priekšlikums Nav nekas vairāk kā vien biodegvielas ražošanas samazināšana. Tas tiek īstenots ļoti inteliģentā veidā. Nav runa par eh, to, ka būs samazinājies par 3, 4 vai par 10%, bet te ir runa par to, ka tie ir sadalījums eh, divās grupās 5% no lauka un 5% no atkritumiem, tātad otrās paudzes biodegvielu. Otrā paudze izmaksās vairāk, un tad beigās tas apjoms būs 6,42%. Es domāju, ka šīs summas ir nedaudz atšķirīgas, ja jūs paši rēķinā, taču beigās samazinājums būs par 6,5% nekā nevis 10, par 10%. Priekšlikums novedīs pie ražošanas ierobežošanas mums jādomā, kā mēs e, uz šo priekšlikumu reaģēsim. Vēl te ir ierosināts, ka netiešā zemes izmantojuma izm, uh, maiņa arī tiks šeit aprēķināta, ierēķināta. Ja mēs plānojam biodegvielu, tad netiek audzēta pārtika, izmantojot šo zemes gabalu. Un līdz ar to um, arī klimats globālā līmenī no tā cietīs, aprēķinot netiešo zemes izmantojuma maiņu, tiek izmantoti kriteriji, kas mūsu skatījumā būtu jāpārskat. Manā skatījumā tie nav sabalansēti, nav kārtīgi pārdomāti no sākuma līdz galam. Komisija apgalvo, ka šī informācija tiks tikai ievākta, nevis izmantot aprēķinos, un tas eh, būs no 2020. gada, taču mēs zinām, ka, kad šis process sāksies, tad tas noteikti tiks izmantots eh, aprēķinos. Līdz ar to mums ir mm, jāskatās ļoti uzmanīgi, jābūt piesardzīgiem ar jebkādu eh, zemes iz, izmantojuma mājas faktoru. Es nedomāju, ka te ir objektīvi izsvērti piedāvājumi. Jā, saimniecības eh, investē biodegvielas ražošanā, tad šī biodegviela tiek, tā sakot, ievākta. Taču kā blakus produkts tiek eh, ražots arī daudz uh, proteīna, uh, ko var izmantot uh, lopu pārtikai. Un mums ir nepieciešama šāda lobarība, kurā ir daudz proteīna. Mēs varētu par to vienoties, ka mēs to audzēsim Eiropā, nevis importēsim no citurienes. Man šķiet, ka mums tā būtu jāaudzē Eiropā. Glatferdēl kungs, kas tad īsti ir uh, atkritumi? Glatferdēl kungs sacīja, ka atkritumi varētu būt, piemēram, salmu. Es gan nedomāju, ka salmu uzskatām par atkritumiem salmus var izmantot, piemēram, augsnes uzlabošanai. Es nedomāju, ka salmi ir atkritumi. Kas būtu uzskatāms par efektīvāku veidu izmantot salmus, lai uzlabotu augsni, vai izmantot salmus, uh, lai tos sadedzinātu lielā krāsnī? Vai, piemēram, izrādīties, ka salmi ir vērtīgāki par kukurūzu, mm, kas augtai pašā e, zemes platībā. Nu, katrā ziņā te rodas daudz jautājumu. Nu, ko mēs saprotam ar atkritumiem? Ne viss, kas ir izmetams, ir uzskatāms par atkritumiem. ja jūs domāsiet par šādu kritēriju, tad vēl ir jāuzdod papildu jautājumu. Valda šaubas. Mums lauksaimniecības komitejā ir jāiestājas par lauksaimniecisko ražošanu. Mums ir jāvizās uz ilgspējību Taču, ja mēs izmantosim zemes izmantojuma mājas faktoru mūsu aprēķinos, tad šādiem pašiem uh, kritērijiem ir jātiek piemērotiem arī attiecībā uz ražošanu trešās valstīs. Cik lielā mērā to var īstenot visā pasaulē? Vai mēs globāli varam nodrošināt, ka šis aspekts tiek ņemts vērā aprēķinotas? Ir attīstības organizācijas, kas uh, nepārprotami apgalvo, ka Eiropas lauksaimniecības kritēriju un prasības, ja tos piemērot visā pasaulē, tad uh, mazie la ražotāji, lauksaimnieki eh, Āfrikā uh, un Latviņamerikā nespētu ražot Eiropas tirgumu. Tad ir tik daudz aspektu, kas te jāņem vērā. Vai šis ir īstais brīdis? vai mūsu rīcībā tirgu ir pietiekoši daudz atjaunīgās enerģijas avotu, lai mēs varētu atļauties šo samazinājumu. Glatfeldēra kungs minēja inovāciju. Vai mums nevajadzētu vispirms eh, pievērst uzmanību inovācijai, pirms mēs nosakām kaut kādus maksimālos apjomus ražošanai? vai uh, ir vērts uh, mainīt mērķus uh, tik īsu laiku pēc procesa sākuma. Es domāju, mums vajadzētu te uzmanīgāk pieiet. Paldies. Paldies, Rēmers kundze, un pēc tam Helsvar kungs. Es eh, domāju par ilūts kritērijiem. Vai tos vajadzētu piemērot eh, importiem, tad biodegvielas importiem? Un ja tā ir, Vai eh, mums eh, ir mm, šī, šāda vara vai Eiropas Savienības tirgus ir pietiekami svarīgs eh, Āzijā, Dienvidamerikā un citur, vai mums ir nepieciešamā vara, lai to visu virzītu uz priekšā? Mēs domājam, ka mēs varam veikt šādus uzlabojumus. Es tiešām šaubos par to. Ir jautājumi no zinātniskajām aprindām par dažādajām iespējām Ir vairākas eh, bažas, eh, kas ir tikušas paustas attiecībā uz ilusa kritērijiem, vai tie ir pietiekami stingri un spēcīgi. Un kā ir ar šo te eh, četrakāršo gaidīšanu? Kā ir, piemēram, ar šiem te uh, salmu pieprasījumu? Mums tas ir nepieciešams, eh, lai mēs varētu eh, bārstīt eh, uz kūce grīdas. To var izmantot kā izolāciju būvniecības sektorā, un salmus var izmantot arī kā degvielu. Un, protams, ka salmi tos var izmantot arī cūkopībā. Ir ikdienas gramu uh, prasība cūkopībā tieši uh, barošanai ar uh, salmiem. Un tas mums liek jautāt, vai pastāv pietiekami laba komunikācijas starp dažādiem sektoriem, starp tātad, dzīvnieku labklā, labturības birojiem un, piemēram, būvniecības ekspertiem. Uh, kā arī citu sektoru pārstāvjiem. Mēs tik tiešām cenšamies uh, uh, šeit kaut ko darīt, tomēr tas uh, um, nedarbojas, jo liekas, ka ir pārlieku liels prasības izvirzīs tieši vienam konkrētam sektoram. Un šķiet, ka lauksaimniecībai tagad būtu jārisina visas problēmas, kas pastāv Eiropas Savienībā. Tas nav iespējams. Un kā ir ar juridisko noteiktību? Jau daudzus gadus pirmās paaudzes bio degviela tiek veicināta, cilvēki investē līdzekļus šajos eh, pirmās paaudzes eh, eh, biokurināmajos. Bet vai tā tiešām ir ilgspējīga Eiropas Savienības politika? Man arī interesē šāds jautājums. Un kā paliek ar rapšu produkciju? Mums tā ir nepieciešama. Mums ir nepieciešama uh, rapša eļļa, tas ir nepieciešams pārtikas sektorā, tā ļoti garšīga uh, eļļa, ar to var izsniegt ļoti garšīgs pankūks. Tomēr uh, rapši, tos var izmantot arī kā uh, proteīna kultūras un lobarību. Un mēs uh, esam runājuši par uh, nepieciešamību pēc uh, kultūrām, kas balstās uz proteīnu. Kā mēs samazināsim atkarību no importa? Mēs nevaram sākt iznīcināt vietējo produkciju. Es domāju, ka mums vajadzētu tik tiešām paskaidrot, kas īsti notiek. Pilsoņiem nav skaidrs, ko mēs vēlamies panākt. Paldies, Brita. Mārtiņam Hoislingam tiks dots vārds. Paldies! Dargie kolēģi, es um, uzklausu daudz argumentu, kas bija dzirdami eļļas audzētāju lobby dokumentā. Es domāju, ka komisijas eh, priekšlikums ir labs principām Nav realistiski iecerēt vairāk nekā 50%. Tas nebūs, um, tas nebūs iespējams. Vācijā mēs um, ar visu politisko uh, partiju atbalstu bijām priekšgalā. Un mēs izvēlējāmies eh, noturīgo. Mēs redzējām, ka atjaunīgais nebija simtprocentīgi iespējams rezultāts, un eh, mums bija tas vienkārši jāatzīst. Iespējams, ka Varbūt eh, labāk būtu bijis skatīt jautājumu savādāk, sakot, ka mēs gribam ietaupīt 10% elektrostaciju, nevis paredzēt 10% atjaunīgo enerģiju. Bija citi kolēģi, kas izteicās pirms manis un kuri izvirzīja uh, jautājumu par uh, proteīniem. Bet pārveidot eļļas augus par olbaltumvielu augiem, tas ir samērā, eh, samērā interesants pasākums. Palūkoģieties uz rapsit, šeit būtu mm, pa, blakus parādība. Ja jūs nonākat līdz zināmiem procentiem, tad jūs sasniedzat arī zināmas robežas rapša ziņā - 30%. Manuprāt, atsevišķas lietas nav realistiskas. Nevar iecerēt sasniegt šādu izmantojot salmus vai, vai tam līdzīgas lietas. Bet, ja mēs domājam par to, kas ir veikts uh, pagātnē, tad mēs apzināmies, ka tas uh, rada problēmas. Ir lauksaimniecība, ir transports, mēs redzējām tās neveiksmes, kādas ir tik, tika piedzīvotas pagātnē ar vienotu pielietojumu, diemžēl visas dalība valstis nav piemē, pieņēmušas eh, labus eh, procedūru noteikumus un biogāzes ražošana un e, citi, bet ir tomēr jāapzinās, kādas ir robežas. Ir jāņem vērā eliknosprostie kritēriji, bet eh, tādā veidā, kā mēs šo jautājumu skatām, tas tomēr nav iespējams. Ir tiesa, ka e, rapses, ja mēs salīdzinām eh, ar citām, teiksim, Latīņamerikas valstīm, tad situācija nav spoža. Vai Eh, ražotu bioloģiskās degvielas, bet eh, katrā ziņā nedrīkst izlaist no redzesloka visbūtiskāko, bet ir jālēm, kā šos kritērijus var uzlabot. Runa par uh, iluk kritērijiem. Paldies, eh, Mārtiņ, vārds Elizabetei. Paldies, priekšsēdētāji, paldies. Referentam, kurš ir strādājis pie šī svarīgā temata, bet Eh, Mārtiņa sacītā sakarā, tas, ko mēs mēģinam īstenot eh, Austrijā, mēs mēģinam ražot bez ģēmo un arī paralēls aspekts, eh, kas nedrīks, kas ir jāņem vērā, mums tas ir nozīmīgs faktors. Mēs vēlamies ražot proteīnus bez ģēmo tajā pašā laikā neizmantojot pārtikā šos produktus. Un Mārtins um, runāja par obaltumvielas augiem. Ir jāapzinās, ka mēs esam uh, atkarīgi no uh, mūsu stādījumiem šajā ziņā, un es gribētu runāt arī par investīciju aizsardzību. Mēs esam pielikuši lielus pūliņus šajā ziņā. Bioloģiskās degvielas jomā šīs investīcijas ir jāaizsargā, jāgarantē, un es domāju, ka tas pārsniedz 5% robežu šīs. Eh, vai mēs atkal varam nonākt pie aprēķināšanas problēmas, kas varētu izraisīt sagrozījumus tirgu. Es domāju, ka ir jāatrod pareizā formula un ka mēs varētu um, ziņojumu uzlabot. Un tagad par iluk faktoriem. Es gribētu sacīt, kā E, te mēs balstāmies uz empīriskiem modeļiem, kas nav tikuši pārbaudīti. Patiesībā ik vienam risinājumam nāk līdz cita problēma, un mums ir jābūt piesardzīgiem uh, ar papildus kritērijiem ir jābūt informētiem par sekām kopumā, lai neno, neizrādītos, ka problēmas ir jaunas izveidojušās vairāk nekā sakārtotas vecās. Un runājot par salīdzinājumu ar fosilajām degvielām, es nedomāju, ka šeit varētu veidot kādu konkurenci, jo konkurētspējīgāks būtu fosilās degvielas. Es domāju, ka ir jārīkojas eh, efektīvāk un ir jāstrādā ar salīdzināmiem datiem un nevis eh, jāpaļaujas eh, NVO izdarītajam spiedienam. Paldies! Jār. Nākošais runātājs Pēters Jārs. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, jāpaturprātā, ka tad, kad mēs sākām ražot bioloģiskās degvielas, mēs domājām, ka tas varētu stabilizēt pārtikas produktu cenas. Patiesībā tas, kas tika paveikts, nebija pilnīgi noteikti kļūdas. Ja mēs skatāmies statistiski, tiešie maksājumi tika samazināti, bet otrkārt. Mums ir rapša, ražošana, kas ir zemākā līmenī, un tālāk runājot par investīciju aizsardzību, ir jāizturas piesardzīgi, jo ļoti bieži mēs esam pārvērtējuši šīs otrās eh, paudzes enerģijas priekšrocības. Viss, kas tika veltīts elektrības ražošanai bija fiasko, un varbūt, ka tas ir noticis eh, tāpēc, ka mēs esam eh, kļūdījušies aprēķinos ar salmiem. Salmi varbūt nav atkritums, bet, bet kaut kas ļoti noderīgs, kas ir izmantojams eh, savādākā veidā. Un ja mēs šos salmus izņemsim ārā lauksaimniecībā, tad sekas un aprēķini varētu izrādīties pavisam atšķirīgi. Tālāk ir jārīkojas um, taisnīgā veidā un jāizvairās no atkritumu izmantošanas pārvērtēšanas. Ja mēs izmantojam atkritumus, tad ir šis reizināšanas faktors 4. Un, ja es ražoju biodīzeli tradicionālajā veidā, ja es definēju šo eļļu kā atkritumu, tad es iegūstu ļoti daudz priekšrocību. Nedrīkst par zemu novērtēt pasaules tirgus un vajag saprast un pareizi definēt, kas tad ir atkritums un kas nav. Un ja politiski mēs vēlamies sasniegt mērķus, tad ir jābūt skaidrībai par investīcijām. Ja tiek investēts, ir jāgūst labums no šīm investīcijām. Mēs nevaram to visu atlikt uz beigām. Paldies! Paldies, eh, kolēģi! Un tagad es došu vārdu komisijai. Eh, Levensteina kungam no eh, enerģijas devrāla direkcijas. Lūdzu! Liels paldies priekšsādātāji, labdien visiem! Es domāju, šīs pēcpusdienas debatas liecina par to, ka mēs mēģinām te atrisināt ārkārtīgi sarežģītu lietu. Par to nav nekādu šaubu. Iespējams, ka no pašsākuma pavisam skaidri jāsaka. Komisija turpina uzskatīt, ka ilgspējīga biodegviela var samazināt siltumnīca efekta izraisušos gāzu um, emisijas, uh, var nodrošināt arī progresīvu transporta uh, sistēmu, un uh, tā iemesla dēļ mums ir jāveicina biodegviela Taču kaut kas jau ir mainījies, un daži deputāti uz to šo pēcpēc arī norādīja, ka komisijas attieksme pret biodegvielu mainījusies. Šodien komisija ir zināms vairāk nekā 2008. un 2009. gadā, kad mēs runājām par šo priekšlikumu. Mēs zinām, ka šīs tā saucamās, eh, šis saucamais netiešais zemes izmantojuma izmaiņas ir ietekmīgas un tas īpaši asociēts ar pirmās paudzes biodegvielām. Es domāju, šis, šī lieta ir jāskata, jo ja mēs to nedarīsim, tad mūsu skatījumā biodegviela vairs nebūs uh, uzticama Eiropas iedzīvotāja acīs. Ja tas notiks, tad biodegvielas stāvoklis būs nožēlojams. Mēs domājam, ka komisijas piedāvājums ir pareizajā atbilde uz izaicinājumu, ar kuriem saskars biodegviela. Mēs mēģinām nosūtīt spēcīgu signālu lauksaimniekiem, ražotājiem un eh, tehnoloģijas attīstītājiem, ka nākotnē biodegviela būs atšķirīga no tās biodegvielas, kas pieejam šodien. Nākotnē biodegviela nepamatosies uz eh, pārtikas kultūram pam un pamatosies uz uh, tādām izēvielām, kas neizraisīs netiešo, netiešā zemes izmantojuma izmaiņas. Mūsu priekš, pie mūsu priekšlikuma mēs jau strādājam ilgu laiku, un tas vēlreiz ataino to faktu, ka šis, šī lieta ir ļoti sarežģīta taču mēs tiešām uzskatām, ka tas rūpīgi sabalansē visas dažādās iesaistītās intereses un aspektus, kas ir saistīti ar biodegvielas ražošanu, kā jau vairāk deputāti šodien minēja. Netieši zemes izmantojuma izmaiņas nevar pārbaudīt, tās var tikai modelēt ar ekonomikas modeļiem, un tas izraisa dažus jautājumus saistībā ar zinātnes uzticamību. Tomēr komisijas priekšlikums pamatojas uz visusticamākiem datiem, kas ir pieejami no zinātnes puses šodien. Tātad īsumā pastāstīšu, ko tad īsti komisija piedāvā. Pirmkārt, mēs ierosinām samazināt stimulu pirmās paudzes biodegvielu. Mēs neaicinām nesamazināt biodegvielas ražošanu, nepatērēšanu, bet tikai samazināt stimulus, ierobežojot, cik daudz uh, pirmās paudzes uh, biodegvielu ir izmantojumi, lai uh, izpildītu šo 10% mērķi, kas ir direktīva. Tad vēl ir paredzēti uh, Uh, paredzētas atsevišķas kategorijas saistībā ar dubulto vai četkāršo labumu. Un tas ir atkarīgs no tā, ko piedāvā pati industrija, kas tad ir uh, atkritumi, piemēram, tās skatījumā. Mēs mēģinājām naklajā ar tādu priekšlikumu, kas saglabā investīcijas, kas jau ir veiktas. Uh, Mm, daži no deputātiem arī pavisam skaidri šo pēcpusdienu izteicās par to, ka, protams, ražotājiem un lauksēmniekiem bija jāstrādā pamatojoties uz to politiku, par kuru Eiropa vienojās netik sen. Šīs investīcijas ir jāsaglabā, un mēs tagad nevaram apgalvot, ka par šīm investīcijām var vienkārši aizmirst. Taču Eh, pirmās paudzes eh, biodegvielas pašreizējais līmenis, kas ir 5%, ir jāierobežo, tā 5%, un tālāk tad mums ir jāpievērš otrās paudzes biodegvielai. Un tad pēdējais elements, ko piedāvājam, ir ievies netiešu zemes izmantojuma izmaiņu faktoru. Dažs deputāti ar to jau pieminēja, bet šos faktors mēs ieviešam tādā veidā, kas mūsu skatījumā uh, sadara ar uzticamiem zinātnes datiem, tā ziņā, ka mēs neizmantojam šos datus regulējošiem mērķiem, bet tīri informatīviem mērķiem, un mēs radām šai jomā lielāku caurskatāmību, lai varētu izvērtēt, kādi, kādas ir reālās sekta, sekas un kādas ir iespējamās sekas biodegvielas uh, saistībā ar uh, siltumnīcas efektu izraisušiem gāzēm. Tātad mēs esam gatavi sadarboties ar jūsu komiteju, ar parlamentu. Mēs zinām, ka šeit ir jāsabalansē ļoti daudzas atšķirīgas intereses, taču es domāju, pamatoties uz mūsu priekšlikumu, ir iespējams uh, nonāk pie sabalansēta risinājuma, un mēs cieši sadarbosimies ar Glatvelderu kungu un ar visiem citiem šīs komitejas locekļiem. Liels paldies! Liels paldies, saka Dekastro kungs. Un tagad noslēguma vārdi Glatvelderu kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es teikšos pavisam īsi, vēlos pateikties. Uh, katram, kas šeit uzstājās un par uh, viņu atklāto viedokļu paušanu. Deputāti kolēģi ir snieguši ļoti labu pārskatu par saviem ieskatiem un vēlos ņemt vērā viņu komentārus, turpinot savu darbu pie ziņojuma projektu. Esmu gatavs sadarboties ar visiem, cik vien tas iespējams. Man jāsaka, neviens šodien neapgalvoja, kā netiešu netieša zemes izmantojuma izmaiņu aprēķina metode ir uzticama. Es domāju par to, ka šīs izmaiņas ir mm, neatbilstoši aprēķinātas, par to nav nekāds šaubu. Ja vēlāk eh, kaut kas tiks tālāk pamatots ar šiem aprēķiniem, tad eh, varu jums visam skaidri sacīt, ka starptautiskajā tirzniecībā par šiem aprēķiniem būs šaubas, un ja mums ir šaubas par to, tad šādi neusticami aprēķini kā pamats tirzniecības pasākumiem novedīs pie neveiksmes. Un ja šādu aprēķinu nevar izmantot starptautiskajā tirzniecībā, tad nav šaubu par to, ka nav vērts eksperimentēt ar šo lietu Eiropas Savienībā. Tātad šāds scenārijs mums nākot, no nākotnes būtu jāsvītro, jo tas tikai izraisa ierobežojums pamatoties uz šo neusticamo aprēķi. Runājot par rapšiem un citām kultūrām, tas nav proteīna nodrošināšanas kultūras, bet šā, šo kultūru atliekās ir pietiekoši daudz proteīna. 23, 24 procent. Tudtuk meg elnézést a tolmácsoktól a sikertartalmát, vagyis a sütőipari Nezāļu arī satur šo proteīnu, ko var izmantot. Ir bijis eksperiments, mēs, piemēram, gribējām um, cieti um, atdalīt no um, graudiem, un tad pārējais bija proteīns. Daudzās, ļoti daudzos graudaugos ir daudz uh, proteīnu, ko var efektīvi izmantot uh, lobarībai. Un runājot par energodrošību, varbūt tas nav šīs komitejas kompetencē, taču arī to nevajadzētu aizmirst. Eiropai ir pārāk daudz naftas un tā tiek pārdot par zemu cenu globālajā tirgū, taču mums pietrūks dīzeļdegvielas. Un šī apsvēruma dēļ biodegviela, ko varētu veidot, ražot no atlikumiem, būtu vērtīgs risinājums. Tā mēs varētu izvairīties no savas neaizsargātās situācijas mums ir vienkārši jāuzsver Eh, biodīzeļa ražošana. Es tiešām augstu vērtēju Eiropas komisijas darbu pie šī temata. Esmu pārliecināts par to, ka, kad vien šis lēmums tiks pieņemts, kā, kādu brīdi tas būs jāpārskata. Dabīgs eh, termiņš ir 2020. gads, jo tas bija sākotnējais paredzētais termiņš. Dabīgais pārskatīšais datums, manā skatījumā, būtu 2020. gads. Ir viena lieta, ko pavisam skaidri atceros. Komisija apgalvo, ka šis priekšlikums ir sabalansēts un visi aspekti ir ņemti vērā. Taču pirms kādiem sešiem, septiņiem gadiem komisija apgalvoja tieši tāpat Tā sacīja, ka visas bažas par nodrošinājumu ar pārtiku, par CO2 izmešiem ir e, ņemtas vērā. Es toreiz biju viens no skeptiķiem. Taču komisija noraidīja manus argumentus tikpat konsekventi, tikpat nepārprotami, kā tagad. Es ceru, ka tiks nodrošināta stabilitāte. Jo, ja mēs nevaram nodrošināt stabilitāti investoriem, tad mēs nevaram pārliecināt vairākus, vairāk investoru ieguldīt otrās paudzes biodegvielā, jo tad mēs vienkārši spēlējamies ar viņu uzticēšanos, un ar to mēs nevaram atļauties spēlēties. Paldies, kolēģi! Es domāju, ka mēs varam noslēgt darbu pie šī darba kārtības eh, punkta, ja neviens nevēlas izteikties. Un tagad varam ķerties eh, pie pēdējā darba kārtības eh, punkta, kas ir komisijas prezentācija par situāciju attiecībā uz citrusaugu importēšanu no Ķīnas. Kolēģi, 22. martā tātad. Uh, Eiropas Savienības tiesas lēmums tika atcelts attiecībā uz šiem te dempinga nodevām attiecībā uz mandarīniem, eh, kuri nāk no Ķīnas tās Demokrātiskās republikas. Un komisija bija plānojusi publicēt eh, paziņojumu, ar kuru tiek īstenots tiesas spriedums pirms februāra beigām, vai drīzāk līdz mērtām. Un šajā kontekstā Jautājums eh, par eh, atpakaļ ejošu nodevu eh, iekasēšanu tika aktualizēts, un es došu vārdu Tirzniecības ģenerāldirektorāta pārstāvim. Vārds komisijas pārstāvim tātad. Paldies, priekšlēkungs. Centīšos atbildēt uz jūsu uzdotajiem jautājumiem, tomēr Es domāju, ka man, jums ir jāsniegts uh, paskaidrojums. Pasākuma attiecībā uz mandarīniem, ko mēs saucam arī par satsumas, tie sākotnēji tika eh, ieviesti 2008. gada decembrī. Un, lai pilnībā saprastu uh, visus argumentus, vēlētos jums dot uh, chronoloģiju visā šajā pasākumā. Uh, jo eh, divi tiesas eh, spriedumi viens pēc otra atcēla padomes 2008. gada eh, lēmumus. 17. februāra 11. gada lēmums. Līdz ar to attiecībā uz eksportu, tātad diviem eksportiem no diviem dažādiem reģioniem Ķīnā. Iemesls bija Savukārt 22. martā 2012. gadā e, tāda pats regulējums e, tika pasunāts par e, spēkā nēsošu, to darīja Eiropas Savienības tiesa, tāpēc, ka basoties uz tiesas teikto komisija nedarīja visu iespējamo, lai risinātu jautājumu par vērtību. Tā ir komisijas standarta prakse. Īsenot tiesas spriedumus un pārbaudīt eh, sekas. Un eh, to dara ar izmeklēšanas palīdzību, kas parasti ir diezgan sarežģīta, atkarībā no apstākļiem eh, šajā konkrētajā gadījumā. Turklāt šādai izmeklēšanai ir jāgarantē pilna pārskatāmība visām iesaistītajām pusēm, un te ir arī jāņem uh, e, skrupulozi vērā uh, e, aizsardzi, aizstāvības tiesības. Īsumā sakot, uh, e, tas uh, līdzinās normālai antidempinga izmeklēšanai, kas uh, ilgs aptuveni 15 mēnešus. Un uh, abas uh, izmeklēšanas, kura mērķis bija uh, at, atspēkot uh, tiesas spriedumus, uh, sākās uh, decembrī un jūnijā 12. gadā, un uh, komisija publicēja uh, paziņojumu uh, daļai uh, atsākot, uh, atverot šo lēmumu decembrī, un otrs Eh, lēmums tika publicēts eh, jūnijā 12. gadā. Parasti pasākumi nav spēkā šādu izmeklēšanu gaitā, un tas nozīmē, ka importi var tikt eh, veikti, nerealizējot nodevas. Tomēr Šajā laikā industrija iesniedz pierādījums tam, ka e, šādu pasākumu e, no jauna ieviešana tiktu e, apdraudēta, tāpēc, ka ir ļoti liela importi, un komisija 29. jūnijā 2020. gadā publicēja regulējumu, kas padarīja šo produktu importus, ka tie ir jāreģistrē. Un šāda regulēšana ļauj ieviekt, ievie, ievākt uh, nodevas uh, atpakaļ ejoši uz trīs mēnešiem, konkrētos eh, apstākļos. Un abas eh, izmeklēšanas tika eh, paralēli pabeigtas, un to secinājumi tika iesniegti visām ieinteresētajām pusēm 2012. gada decembrī. Šajā sarežģītajā dokumentā lietas oponenti izmantoja tad, saskaņā ar visiem antidempinga nosacījumiem, tika izmantot visi juridiskie līdzekļi, Eh, lai eh, argumentētu viņu eh, viedokli. Viņi iesniedz vairākus rakstiskus paziņojumus, viņi pieprasīja vairākas uzklausīšanas ar komisijas dienestiem, kā arī pāraudzību no noklausīšanas vadītāja un šie dažādie soļi, pr pr protams, aizņēma laiku, tomēr tie bija nepieciešami, lai garantētu to, ka šī procedūra tiek pilnībā ievērota. Un tas eh, ļauj eh, komisijai pēc eh, konsultācijām ar dalībvalstīm pieņemt un mm, mm, padomēji iesniegt priekšlikumu par regulu, kura uzliek nodevas šiem produktiem tādā pašā līmenī, kāda jau pastāv. Un šis dokuments tika pieņemts, un tas tika publicēts padomē 22. februārī. Līdz ar to kopš februāra eh, šie pasākumi joprojām ir spēkā. Tad attiecībā uz uh, atpakaļ eh, ejošo jautājumu, šis jautājums uh, tiks komisijā rūpīgi skatīts, kad statistika par importiem par uh, mandarīniem, kad šie dati tiks iegūti, un tam būs nepieciešams vairākas nedēļas pēc padomes regulas publicēšanas, uh, tad no jauna izcenojot šos pasākumus. Un tad, kad statistikas dati būs pieņem, pieejami, no jauna tiks eh, iesaistītajām pusēm iesniegti secinājumi, kā arī tie tiks iesniegti dalībvalstīm antidempinga komitejas eh, ietvaros. Un no jauna tiks eh, komisijā pieņemts lēmums par šo jautājumu un uh, padomē tiks iesniegts priekšlikums. Tad attiecībā uz iespējamu regulas pārskatīšanu un uz attiecībā uz pasākumu pārskatīšana, šie pasākumi beigsies eh, līdz šī gada beigām, līdz 13. gada beigām. Ja vien nebūs uh, lūgums eh, pēc uh, pārskata, ko, ko lūgs uh, industrijas pārstāvi. Un tam ir jādara sešus mēnešus pirms uh, pasākumu uh, zaudē savu spēku. Tas nozīmē uh, līdz 13. gada jūnijam. Un jāpiemina arī tas, eh, ka eh, tiesība akti paredz arī iespēju eh, pieprasīt izmeklēšanu, lai izmainītu pasākumu apjomu. Ja pastāv pierādījumi, ka ap, nodevu apjoms nav piemērots, tāpēc ka tas ir mainījies, un to šādu lūgumu var iesniegt ekspo, gan importētāji, gan eksportētāji. Protams, abo šo scenāriju gadījumā ir pārāk agri zināt, vai šāds lūgums pēc eh, termiņa eh, pārskata eh, arī tiks realizēts. Es ceru, ka esmu skaidri visu izstāstījis. Lielas paldies, priekšsēdētājkungs! Paldies komisijas pārstāvim! Tagad vārds. Paldies! Gribu pateikties komisijai par sniegtajiem skaidrojumiem attiecībā uz šo jautājumu. Kā jau tika teikts, 22. februārī tiek atjaunotie antidempinga pasākumi mandarīnu konserviem no Ķīnas. Es pirmkārt gribēju pateikties um, par to, ka tas ir publicēts. Problēma ir tā, ka Luksemburgas tiesa anulējusi klauzuli un pēc tam iz, izveidojās juridisks tukšums, ko izmantoja importētāji, kuru laikā notika mandarīnu konservu imports no Ķīnas. Uh, lai piesātinātu Eiropas Savienības tirgus visu 2013. gadu. Ja nav retroaktīva efekta vismaz trīs mēnešu garumā, tad ietekme no tām būs nekāda un nodarītais zaudējums ražotājiem um, neatgriezenisks. Un no ražošanas puses, no nozars puses. Uh, E, šis jautājums ir nosūtīts skatīšanai, un mēs ceram, ka tikai piemērojot e, retroaktivitāti no e, kampaņas sākuma var tiks sasniegts mērķis aizsargāt Eiropas šo nozari. Un šobrīd domāju, ka dati, kas jau ir iekļauti reģistrā, un tas fakts, kā šī korekcija ir publicēta, pierāda situāciju pilnīgi skaidri, tāpēc uzskatu, ka e, ir pamatota nepieciešamība pēc atpakaļejoša datuma. Ja ir jāgaida kādi konkrēti datumi, tad varbūt var uh, lūgt komisijai rīkoties uh, apzinīgi, lai varētu atrisināt šo jautājumu. Jau tika runāts par uh, nākotni es gribu atgādināt to, cik šī nozara ir svarīga nu, da, nodarbinātības ziņā un šo pasākumu darbību pēc 2013. gada ir nozīmīga lauksaimniecības struktūras uzturēšanai. Uh, uh, apgabalos, eh, kur šie produkti tiek audzēti un eh, sagatavoti. Paldies, Irači, nākošais runātājs Ērans eh, Garsija. Paldies, eh, priekšsēdētāji, esmu otrā runātāja, es neuzskaitīšu no jauna argumentus, bet esmu gandarīta, ka ko Eiropas komisija kopš pieteikuma par mandarīniem pirms dažām nedēļām jau ir um, iz, paredzējusi mm, problēmu, kāda pastāv savukārt eh, nav pietiekami vērusi, ņem, vērusi ņemās Spānijas ražotāju problēmas. Mēs apzināmies, ka šī e, Eh, šeit ir runa par praktiski tikai Spānijā audzētiem eh, citrus augiem, bet mums ir jāapzinās, cik ļoti daudz Spānijas ģimenes ir interesētas eh, šajā jomā un ir atkarīgas no šeit pieņemtajiem lēmumiem. Imports no Ķīnas starp martu un jūliju pagājušajā gadā bija importa apjoms ekvivalents vesela gada apjo, apjomam. Un ja komisija šogad nestrādās ātri, situācija atkārtosies. E, nozare uzskata, mm, ka atkārtojās pagājušās gada scenārijs, e, un tomēr šķiet, ka mēs nevarēsim būt pietiekami veiksmīgi, lai aizstāvētu Eiropas ražojumus, Spānijas ražojumus, neraugoties uz to, ka pastāv uh, uh, Eh, nelegāla kon eh, konkurence Ķīnas ražotajiem eh, konserviem. Un pieci uzņēmumi Spānijā varētu jau izzust, tāpat tiek nodarīti zaudējumi izeivielu ražotājiem, kooperatīviem, un var tikt ietekmēta ne tikai pārstrādes nozara, bet arī svaigu augļu nozares Otrkārt, ja antidempinga pasākumi tiek paplašināti līdz šī gada decembrim, tad būs nepieciešams to jauna pagarināt, lai izvairītos no Ķīnas negodīgās konkurences Eiropas Savienības tirgu, vai tiek uzskatīts, ka Ķīna sākot ar decembri rīkoties atšķirīgāka Eh, ka, ņemot vērā to, ka Ķīna vienmēr ir bijusi pietiekami agresīva. Tāpēc, ieviešot jaunu pagarinājumu, vajadzīgs, lai tiek pieprasīts uzsākt no komisijas puses jaunu izmeklēšanu, pieprasījumu no ražotāju puses eh, jau ir iesniegts, un mēs sagaidām, ka komisija piešķirs šo pagarinājumu. Ļoti labi, paldies, kolēģi! Ja jūs vēlaties eh, izteikties, komisijas pārstāvi, lūdzu, vārds jums. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Domāju, ka komisija pieņems zināšanai paustos novērojumus. Un runājot par šo pasākumu nākotni, Spānijas um, nozarei ir iespēja pieprasīt uh, pasākumu pagarināšanu, iesniedzot ad hoc pieteikumu līdz jūnijam. Ja tā tas notiek, un pieteikums ir pamatots, tad varēs uzsākt izmeklēšanu, kuras laikā Eh, paliks spēkā esošie pasākumi, un pēc tam, atkarībā no izmeklēšanas rezultātiem, tiks pieņemts lēmums par pasākumu turpināšanu vai pārtraukšanu. Katrā ziņā esam uzklausījuši jūsu novērojumus, un es domāju, ka temats ir skaidrs, un mēs esam to pietiekami izskaidrojuši iepriekš. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Paldies visiem! Paldies, dārgie kolēģi! Un Mēs tiekamies 18. 19. martā, 18. pēcpusdienā, 19. no rīta uz redzēšanos.